rekomendācijas, ekonomiskās komitejas rekomendācijas neiebilst pret vakardienas plenāras sesijas sākumā pasludināto un iebildumi ir, vēr, iebildumi ir iesniegti 24 stundu laikā. Un šobrīd šīs rekomendācijas ir stājušās spēkā un pieņemtais teksts tiks nopublicēts rīt trešdien 13. decembrī.